pulksten 10.30. Un visbeidzot, darba kārtībā ir īsa apspriede par Migeles Rāmas kundzes ziņojumu lietišķie pētījumi kopējās zilsēmniecības politikas jomā. Vārds referentē. Lielas paldies priekšsēdētāji! Nu, jāsaka, šī gaismu samazināšanās zālē man tiešām likās ļoti iespaidīgi. Varbūt tiešām mums vajadzētu izmantot šādus speciālos efektus, varbūt pēc iespējas biežāk. Jāsaka, tie, kas ierod šeit uz nakts plenārsēdu, viņi varbūt citādi mazliet aizsnaužas. Un šādā veidā viņiem tas ir pasākums šķiet daudz interesantāks. Priekšādātā kungs, kolēģi, komisāra kungs, mūsu ekosistēmu padarīšana atbilstīgi ilgtspējīgiem zīvju krājumiem ir ļoti svarīgi jānodrošina ka cilvēka darbība pārlieku nekaitē videi. Tāpēc jāuzlabo tehnoloģijas, jāstiprina pētniecību un attīstību, un tas viss būtu iespējams. Un tas viss nebūtu iespējams, ja mums nebūtu atbalsts no pētniecības aprindām. Zivsemniecība ārkārtīgi svarīga, un tieši šai jomā jāizstrādā rekomendācijas, jāņem vērā zinātnieku un ekspertu padomi, un te jāņem vērā likumdevējiem. Ļoti svarīgi, lai tiktu apkopoti dati, un tas viss kopumā varētu nodrošināt atbilstīgāku zivsēmniecības politiku. Ne tikai, ne, ir past, nu, ir te, pastāv teiciens, ka problēma ir nevis naudā, bet gan cilvēku resursos. Parasti prasa, ka pētniecība prasa ļoti daudz līdzekļu un tam līdzīgi, bet es domāju, ka šeit problēma ir dubulta. No vienas puses, komisāra kungs, summas, kas paredzētas septītajā pamatprogrammā tieši zivsaimniecībām, e, nav pietiekams, īpaši ieņem ja vērā tādu visaptverošu pieeju šim jautājumam. Turklāt, komisāra kungs, zinātnieki, un te es jums varu apliecināt, ka es esmu runājis ar daudz zinātniekiem un pētniekiem pirms sagatavojuši ziņojumu un arī ziņojumu sagatavošanas laikā, sastopas šobrīd ar nopietnām problēmām attiecībā uz projektu iesniegšanu, kas iekļaujas 7. pamatprogrammā. No vienas puses pastāv problēma ar ir akvakultūras jautājums, tas ir tāds rūpniecisks raksturs, un tad, protams, ir zilsaimniecības un e, jūras vidas pētījumi, kas savukārt ir daudz disciplināra joma. Ilgtermiņā septītās pamatprogrammas ietvaros abas šīs jomas ir iekļautas vienā fondā, viena līdzekļa paledzēta abi, un tas viss ir atkarīgs no zivsaimniecības ģenerāla direktorāta. Respektīvi, tos viss var apstrādāt kopā, bet tagad tā visa rezultātā ir ļoti sarežģīta Eiropas zinātniskajai kopienai sazināties ar attiecīgiem ierēģiem, kas gatavo tiesību aktus, lai informētu viņus par savām bažām. Zinātniskajās aprindās pastāv uzskats, ka pašreizajā priekšlikumā tiek veicināta pamatpētniecība Ne tik daudz kā sabiedrības politikas pētniecība, ļaujiet man jums minēt piemēru. Tad domāju, piemēram, par kopienas jūras stratēģiju un saikni starp zivsēmniecību un klimatu pārmaiņām. Nekas no šādām saiknēm netiek iekļauts pašreizējā priekšlikumā. Tā viņš šķiet, ka svarīgākais ir panākt uh, efektīvu zivsēmniecību un tīru vidi. Uh, Bet, ja vēlamies to panākt, tad ir jābūt tādai visiem sektoriem caurējošai politikai. Gribu runāt arī par to, ka trūkst jaunu zinātnieku, kas iesaistītos zivsaimniecības pētniecībā. Pastāv šobrīd interesanta trūkums, šķiet, ka šī joma nav tik pievilcīga kā cita veida zinātnes šobrīd, un domāju, tāpēc vajadzētu izveidot, piemēram, universitātes kursus, kas varētu radīt šādu interesi un kas varētu tālāk nodrošināt darba vietas cilvēkiem, kam interesē šī joma ļoti svarīgi būtu nodalīt šos dažādos modeļus dalību valstīs tā, lai varētu šos datus salīdzināt, lai tie būtu salīdzināmi gal galā. Uh, Un, lai būtu pieejami arī datu kopumi, ir vajadzīgs veicināt sadarbību arī starp nacionālajiem pētniecības institūtiem un iestādēm. Un visbeidzot, ārkārtīgi svarīgi ņemt vērā arī tos padomus un konsultācijas, ko var sniegt paši zvejnieki. Brīd, un tas jāņem vērā tajā brīdī, kad mēs ņemam vērā, do, kas izstrādājam dokumentus pie politikas. Paldies, Miguelis Ramos kundzei, vārds pat Točnikungam. Paldies, priekšsēdētāji! godātie deputāti, ir ļoti patīkam runāt par to jomu, par ko tu atbildi beidzot. Eiropas komisija ļoti augstu vērtē kom, eh, Eiropas parlamentu ziņojumu par lietišķiem pētījumiem kopējās zivsemniecības politikas jomā un gribētu pateikties referentei, tāpat arī zivsemniecības komitejai par paveikto darbu. Ziņojums nāk īstajā laikā, jo šobrīd mēs uh, veid, veidojam kopīgu aicinājumu zivsaimniecības un jūras lietu attīstībai, kas stāsies spēkā eh, jaunajā zinātnes un pētījuma ietver programmā. Mēs, Eiropas komisija atbalsta ziņojumu galvenos elementus principā. Um, priecājamies, ka jūs izsakāt atbalstu Eiropas Savienības stratēģijai jūras pētniecībai, uh, kur ir paredzēta vairāk lielāks atbalsts uh, infrastruktūrai, izglītībai, tāpat arī integrācijai dažādās apakšnozarēs jūras pētniecībā. Um, tāpat jūs esat izteikuši arī atbalstu sinerģijas ar dažādiem spēlētājiem. Eiropas komisija uzskata, ka tiešām ir nepieciešams uh, pietiekamu budžetu zilsēmniecībai un akvakultūrai uh, septītajā zinātnes pētniecības ietvaru pr um, programmā paredzēt lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, biotehnoloģijā Eh, un tāpat arī FIN 6 vidē ir paredzēti līdzekļi šīm jomām. Pēdējo trīs gadu laikā septiņgadu zinātnes ietver programmā finansējums pieaugs, un mēs uzskatām, ka akvakultūras programmas noteikti gūs labumu no tā. Eiropas komisija arī turpmāk atbalstīs tādu zinātni, kādu atbalsta jūsu ziņojumus, proti tā, lai vairāk atpazīstamības būtu akvakultūrai zivsaimniecībai septītajā zinātnes ietver programmā. Mēs atbalstīsim lietišķākus pētījumus, pamatpētījumus. Pamat Eh, arī šos pētījumu rezultāti būtu jāizplata un ir nepieciešams veicināt vairāk sadarbības starp nacionālajām dalībvalstu zinātnes programmām. Un visbeidzot, komisija veicinās to, lai pētījumu akvakultārā zilsaimniecībā tiks iekļauti strateģiskajā darba kārtībā Eiropas Savienības zinātnē un jaunajā Eiropas Savienības stratēģijā eh, jūras un zilsaimniecības pētījumiem. Priekšsādātāja kungs, me, eh, šīs iniciatīvas, ko es pieminēju, eh, veidos pamatīgu bāzi tam, lai akvakultūras un zivsaimniecības sektori attīstītos veiksmīgi un pietiekami novatoriski nozare noteikti gūs labumu no lielākas sadarbības dažādu spēlētāju vidū un arī e, no tā, ka jaunā politika būs vairāk koordinēti. Un tagad no savas puses piebildīšu, ka varu garantēt, ka uh, nebūs sarežģītāk šī sistēma nekā agrāk. Sadarbība ar kolēģi Borgu ir lieliska, un es domāju, ka tas, ka divi komisāri nodarbojas ar šo jautājumu, netraucēs to attīstībai. Mēs tieši rūpējamies par uh, pārsektoru sadarbību, un rezultāti līdz ar to būs labāk nekā tad, ja mēs darītu visu tikai pa sektoriem un fragmentāri. No viss sirds gribu pateikties jums par paveikto darbu, jo es uzskatu, ka rezultāts ir ļoti labs. Paldies komisāram! Par šo ziņojumu balsosim pulksten 10.30. Plenārsēde rīt 19. februārī sāksies pulksten 9, bet šī sēde ir beigusies, varēsim beidzot pavisam izslēgt gaismu un es novēlu jums visiem ar labu nakti.